Lūdzu, mums tiešām būs svarīgi zināt, kuri grozījumi tad netiks iekļauti balsojumā. Un tiešām šis saraksts būtu nepieciešams rīt. Jā, es vēlētos jums atbildēt. Parlamenta dienestiem ir uzlikts par pienākumu sagatavot šā rakstu, un viņi man uh, eh, iesniedza šo sarakstu pirms divām stundām. Tā kā dienas tos ir sagatavojuši, un es eh, jums eh, to arī nodošu. Kas īnīkums jums tagad vārds? Priekšsēdētāji. Es, protams, piekritīšu jūsu lēmumiem, taču man ir jāsaka, Uh, man nav tik viennozīmīgs viedoklis par dažiem grozījumiem, kuri, kā jūs sakāt, neatiec uz uh, Lisabonas līgumu. Konstitucionālo lietu komiteja ir tiesības nākt klajā ar likumdošanas grozījumiem. Un e, šī ir, viņi to var darīt arī kā pašiniciatīvas e, pasākums. Un mēs tā jau esam rīkojušies, bet uh, Eh, jā, runājot par Lisabonas līgumu, mēs esam pieskāršies vēl kādiem citiem punktiem. Es nedomāju, ka šos punktus vajadzētu uzskatīt par kaut kādiem uh, ārpus stāvošiem punktiem. Uh, jo varbūt, ka regulā ir nepieciešams atspoguļot ne tikai Lisabonas līguma burtu, bet arī garu. Uh, Un nevienmēr mēs varam balstīties tīri uz materiālu tehnisku bāzi, jo gal galā arī uh, likuma garam ir nozīme ne tikai burtam, piemēram, attiecībā uz uh, parlamenta nozīmi, uz iekšējām saitēm uh, parlamenta iekšienē. Es, protams, respektēšu jūsu lēmumu, bet es vēlētos, lai jūs ņemt vērā arī manu viedokli. Paldies, cienījamais kolēģi! Tagad Tabāģī kungam vārds. Paldies, priekšsādētāji. Šīs debates būtībā atspoguļo reālo situāciju Eiropas Savienības vēsturē un Eiropas parlamenta vēsturē. Mēs piedzīvojam, esam piedzīvojuši daudz reformu procesu, un šis reformu process ir tāds, kuru, protams, nespējas atspoguļot un izanalizēt viens ziņojums. Es, protams, augstu novērtēju gan Mārtiņu kungu, gan Korbekungu ieguldīto darbu, taču mums ir jāsaprot, ka mēs nākotnē sastapsimies uh, ar, uh, turpmāk arī sastapsimies ar šiem jautājumiem, būs jāizstrādā arī jauna likumdošana. Eh, runājot par pamattiesību hartas atbalstīšanu, mēs zinām, ka dažas valstis ir lūgušas eh, izņēmumu, tātad izņēmumu piešķiršanu un ir izvēlējušas neparakstīt eh, šo hārtu. Un tātad rīt mēs runāsim par daudziem jautājumiem, svarīgiem jautājumiem Un komisārs norādīja, ka daži no šiem jautājumiem mm, īsti nav saistīti ar akī komunitēru, bet mums tomēr ir jānosaka pamata tiesību hartas vieta. Un ir svarīgi, Eh, arī zināt, kādas eh, tiesības nodrošinās to, ka Eiropas eh, parlaments varēs realizēt savas tam piešķirtās tiesības. Un gal galā daudz jautājumu arī Slovākijā, piemēram, valoda likums ir viss Eiropas jautājums. Nākošā runātāja priekšsēdētāja, es pārstāvu demokrātus man ir demokrāts mandāts, demokrātisks mandāts, tieši tāds pats kā visiem, kas ir ievēlēti šajā parlamentā. Es esmu no valsts vai no apvienotās karalists reģiona, kurā neviens vien cenšas uh, likvidē demokrātisku politiku, un tādēļ es svēršos pēc demokrātijas šajā parlamentā. Esmu demokrātiski ievēlēts šajā parlamentā, bet es atklāju, ka esmu uh, izslēgta no koordinātora sanāksmēm, ka man nav nekādas iespējas izteikties priekšsēdētāja konferencē. Uh, un šie jautājumi, protams, var tikt risināt sarunu ceļā, un man ir prieks dzirdēt, ka jūs cenšaties atrisināt šos jautājumus, taču es priekšsēdētāji jūs aicinātu šos jautājumus tomēr atrisināt un atrisināt ātri, jo ir svarīgi, lai šī parlamenta demokrātiskais mandāts tiktu uh, respektēts. Es aicinātu tikties eh, ar tiem pie politiskām grupām nepiederošiem deputātiem, kas ir demokrāti un vēlas tālāk risināt šo jautājumu. Paldies tagad vārds Elmāram Broka kungam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Dārgais kolēģi Mārtiņ kungs. Šī ziņojumā ir daudzi sarežģīti jautājumi aplūkoti, bet es tikai gribētu norādīt uz to, ka ar Lisabonas līgumu Eiropas parlaments kļūst par pilntiesīgu demokrātisku parlamentu ar uh, pilntiesīgu rīcības spēju demokrātiskā institucionālā vidē un uh, es redzu ļoti daudzas zīmes, kas liecina par to, ka birojs un uh, politisko partiju priekšsēdētāju konference pieņem dažādus lēmumus, bet uh, es tāpat redzu, ka dažiem nepatīk, ka mēs cieši sadarbojamies ar mūsu komitejas ar Nacionālo parlamentu komitejām. Mēs redzam, ka lēmumi tiek pieņemti plenārsēdē, bet Es uzskatu, ka uh, parlamenta uh, darbinieki, personāls nav tie, kas pieņem lēmumus par to, vai šeit pieņemtie lēmumi ir pareizi vai nav, kas spriež un vērtē. Mēs uh, darām to, kas mums ir uzticēts, mēs rīkojamies demokrātiski un neviens mums nenorādīs, kuri lēmumi ir pareizi un kuri ir nepareizi. Roberto Gualtieri. Gualtieri kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja runājam par Mārtiņa eh, ziņojumu, tad man šķiet, ka parlaments ir spēles izšķirošu soli pretīm tām, lai Lisabons līgums varētu reāli sākt darboties, un man šķiet, ka šis ziņojums ir ļoti nepārprotams. Uh, un um, tiek atspūgļots arī tās būtiskās izmaiņas, kas tagad materializējas pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Šeit runāja par Eiropas parlamentu paplašinātajām pilnvarām, par mūsu lomu budžeta pieņemšanas procedūrā un gribētu vērst jūsu uzmanību uz um, parlamenta lomu Eiropas, ko, Eiropas kopienu dibināšanas līguma sakarā un to lomu, kas tiek piešķirt nacionālajiem parlamentiem. Un Eiropas uh, parlaments ir tas, kurš nodrošina uh, šo demokrātisko leģitimitāti lēmumiem, kas šeit tiek pieņemti. Un tika ierosināts atlikt malā kā tos grozījums, kas nav tieši saistīti ar Eiropas uh, Savienības parlamenta lomu, ko regulē šis Lisabonas līgums. Es domāju, ka tā ir tiešām ļoti tāda konstruktīva pieeja. Mums būtu vispār jāpārskata mūsu kārtības rūles. Bet, protams, ir atsevišķi jautājumi, ko varbūt uh, varētu izņemt no šīs konstitucionālas komitejas paveiktā darba un ir lietas, ko varētu attiecīgi pielikt klāt. Šeit es runāju par novērotāju lomu. Mums vajadzētu par to runāt, ņemot vērā to, ka šie novērotāji būs cilvēki, kas tiks ievēlēti izolēti. Paldies! Paldies Galtjērī kungām! Paulo Rangela kungs, 1 minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms apsveikt Mārtiņu kungu un Korbē kungu kā ziņojuma autors un kā Eiropas Tautas partijas deputātām, man ir savs viedoklis par grozījumiem. Es gribētu norādīt uz mums svarīgāko punktu, kas šovakar nav ticis pieminēts. Tas ir dalību valstu parlamenti un to loma. Eh, protams, mūsu pilnvars Lisabonas līguma sakarā pieaug, bet es gribētu teikt, ka mums ir svarīgi arī sakari ar dalību valstu parlamentiem. Uh, Un šis priekšlikums veido šo duālo demokrātisko leģitimitāti. Vispirms nostiprinot to demokrātiju, kas izriet no Eiropas parlamenta mehānismiem, no tā kontrolas lomas, no administratīvās kapacitātes un otrakārt caur demokrātisku sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem izmantojot dažādus instrumentus. Tā kā es pilnībā piekrītu tiem priekšlikumiem, kas e, šeit e, ir sagatavoti. Es nepiekrītu kolēģiem, kas uzskata, ka mums vajadzētu atstāt debates e, par šiem mehānismiem sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem un to ieviešanu uz vēlāku laiku. Nē, kas attiecās uz Sajerkungu un Brokkungu priekšlikumiem. Attiecībā uz Kozāk es šeit piekrītu. Un es piekrītu arī Broka kungām, ko viņš teica par parlamenta eh, deputātu šo dominējošo lomu pār parlamenta dienestiem. Maurā kungs, paldies! Šīs institūcijas būtība ir ievērojami mainījusies, ņemot vērā uh, mūsu spēju un likumdošanas instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tas ļaus mums izmantot šo iespēju, ko mums dod Lisabonas līgums. Un tas attiecīgi noteiks arī uh, mūsu spēju pagriezt šo riteni varbūt citā virzienā. Nevajadzētu aizmirst, ka te iet runa ne tikai par Eiropas Savienības federālo dimensiju, bet arī par subsidiāro dimensiju, un tā ir izšķiroši svarīga mūsu nākotnē. Bez tām šajā brīdī mēs neesam pietiekami ņēmuši vērā mūsu uh, uh, iedzīvotāju domas. Eiropa ir ļoti svarīga mūsu pilsoņu ikdienas dzīvē, bet mēs tā vietā, lai politikas centrā noliktu cilvēku vai ģimeni, subsidiaritātes princips tiek izmantots, lai uh, realizētu institūciju vēlmes un uh, un viņu ieceras un iegribas. Mums ir nepieciešama uzraudzības un kontrolas sistēma, lai nodrošinātu, ka likumdošanas projekti tiek patieši, iz, patiešām izvērtēti attiecībā uz to, vai tiek ievērots subsidiaritātes princips, un tam ir jābūt sākuma punktām. Paldies! So, please. Paldies! Vigo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju atgriezties pie jautājuma par eh, tiem grozījumiem, eh, kas tika pieminēti šeit, par tiem, kurus skatīt, kurus nē. 53. grozījums. Es klausījos eh, Kasīnī kunga teiktajā, un es nedomāju, ka mēs varam atstāt lēmumus par Lisabonas līgumu mm, to cilvēku lemšanas ziņā, kuri ir eh, personāls darbinieki parlamentā, kas nav vēlēti deputāti šeit. Es uzskatu, ka tas ir nepamatot. Tādēļ es gribētu aicināt priekšsēdētāju kungs izmantot uh, šīs uh, jūsu iespējas un pilnvars ļoti piesardzīgi un apdomīgi. Paldies! Un tagad es došu vārdu referentam Dēvidam Mārtiņkungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās debatēs. Es gribētu pieskarties tam, ko teica Mendes de Vigo kungs, ka Sīnī kungs ļoti viedi norādīja, ka ir grozījumi, kam vienam nav nekāda sakara Lisabons līgumu. Un kamēr es varu pieņemt to, ka daži no tiem tiks nobalsot un pieņemt šajā parlamentā, es domāju, prātīgāk būtu veidot atsevišķas debats par šiem jautājumiem, pirms mēs par tiem balsojam. Bet es gribētu skaidri pateikt, neviens neliedz deputātiem. Man šeit Fokskungs runāja par to, ka birojām tiek atņemtas pilnvaras attiecībā uz atsevišķām pilnvarām. Es tam nepiekrītu, jo nekas deputātiem neliedz nākotnē izvirzīt šo jautājumu debatēm šī parlamentā. Tālāk, kas attiecas uz Nacionālo parlamentu lomu, tas varbūt nav grozījums, kas saistīts tieši ar Lisabonas līgumu, bet man šķiet, ka Sīnīkungam ir pilnīgi taisnība. Tie saskan ar Lisabonas līgumu īstenošanas garu. Uh, Un arī Nacionālo parlamentu loma būtiski mainās ar Lisabonas līgumu pieņemšanu. Un tātad es aicinu vēlreiz tos grozījumus, kas attiecās uz biroja funkcionēšanu un uz citiem jautājumiem, kas nav tieši saistīti ar Lisabonas līgumu, par tiem nebalsot šajā nedēļā. Paldies! E, dziękuję panu za wypowiedź, kolego. Paldies, paldies kolēģiem, dāmas un kungi. Ar to mēs arī noslēgsim mūsu debatas. Un mēs beidzam šīs dienas sesijas darbu.